par Eiropas Savienības satveru demokrātijai, tiesiskumam un pamatiesībām. Gribētu aicināt atkal izteikties uh, valsts sekretārei uh, padoms vārdā. Priekšādātāji, komisijas pirmais vicepriekšādātāji kungs, skodāmie deputāti. Šodien ir paredzētas ļoti nozīmīgas debates Eiropas Savienība balstās uz tādām vērtībām kā uh, cilvēku cieņas ievērošana, brīvība, demokrātija un tiesiskums. Šīs ir dalībvalstu kopējās vērtības, un tās ir būtisks elements Eiropas Savienības identitātē. Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai to iekšējā kārtībā pilnībā tiktu ievērots tiesiskums un citas pamatvērtības. Eiropas komisija, parlaments un padome spēlē nozīmīgu lomu, lai nosargātu šos būtiskos principus. Mēs atzīstam, ka Eiropas parlaments spēlē sarga lomu, lai nodrošinātu, ka komisija un padome izpilda savus pienākumus. Kā jūs varbūt atcerēsieties, 2013. gada jūnijā padome paziņoja, ka Tiesiskuma ievērošana ir priekšnosacījums pamatiesība aizsardzībai un aicināja komisiju virzīt uz priekšu debates saskaņā ar līgumiem par iespējamu nepieciešamību pēc un arī visaptverošas un sistēmiskas metodas izveidi, lai risinātu šos jautājumus. Tajā pašā mēnesī parlaments aicināja Eiropas Savienības institūcijas izveidot vajadzīgos Eiropas Savienības instrumentus, lai pildītu līguma pienākumus par pamatvērtībām. Komisijas ieguldījums šajās debatēs bija tās paziņojums 2014. gada martā. Šīs iniciatīvas papildināja jau esošos rīkus. Pārkāpuma procedūra, kas ir piemērojama gadījumos, kad tiek pārkāptas Eiropas Savienības tiesības, un atombumbas opcija, ko paredz Lisabonas līguma 7. pants, kas atļauj apturēt balsošanas tiesības gadījumos, ja nopietni un ilgstoši tiek pārkāptas Eiropas Savienības vērtības. Padome diskutēja vairākos gadījumos par to, kā labāk nosargāt tiesiskumu savienībā. Pagājušā gada decembrī padome pieņēma secinājumus, izveidojot ikgadēju politisku dialogu starp dalībvalstīm, lai veicinātu un garantētu tiesiskumu Eiropas Savienībā. Dialogā tiks respektēti zināmi principi, piemēram, objektivitāte, nediskriminācija un vienlīdzīga attieksme. Tāpat tiks respektēts arī piešķirto kompetenci princips un tam vajadzēs nodrošināt iekļaujošu pieju. Šī darbība būs jābalsta uz savstarpēju uzticēšanos. Prezidentūra spēlēs centrālu lomu, lai nodrošinātu, ka šie principi tiek ievēroti visā debašu laikā. Pašlaik padome strādā pie tā, lai organizētu savas pirmās politiskās debates par tiesiskuma tematiem, kas notiks šī gada laikā. Esmu pārliecināta, ka šis dialogs mums palīdzēs nodrošināt, lai tiesiskums turpinātu būt kopēja pamatvērtība, kas ir šīs savienības pamatos. Priekšēdētāji, godāmie deputāti, tās paldies par jūsu uzmanību, un es labprāt uzklausīšu debates. Paldies! valsts sekretārē. Tagad došu vārdu komisijas vicepriekšādātājiem Timermana kungam. What... Viskaidrākais veids, mm, kā nodrošināt tiesiskuma lomu un saprastu, kāda ir tā loma ikdienā, ir paskatīties, kas notiek, ja tiesiskuma nav. Prezidents Eisenhowers 58. Mm, gadā eh, teica, ka uh, otrais pasaules karš ir beidzies, bet atmiņas paliek un šīs baiļu tēls ir iespiedies mūsu smadzenēs. Tagad ir pagājuši 70 gadi, kopš mēs uh, svinējām uh, nometņu slēgšanu, koncentrācijas nometņu slēgšanu. Uh, prezidents Šulcs arī bija devies uz attiecīgiem pasākumiem pirms divām nedēļām. 70 gadi. Taču Eh, šī gadskārta ir mūsu prātos, tāpēc, ka mēs redzam, kādi tagad ir virsraksti, kāda ir šī fona informācija. Un tas ir tāds kā um, modinātājs zvans būt modriem. Tieši tāpēc eh, es priecājos par šīm debatēm. Šī parlamenta modrība attiecībā uz pamatvērtībām ir ārkārtīgi nozīmīga. Mēs nevaram ļaut mūsu sabiedrībām kaut kur uh, uh, pazust un izirt. Nav uh, tāda veida kā eh, neliber, ne, neliberāla demokrātija. Mūsu savienība balstās uz to, ka mēs eh, vairs nesaistām sevi ar pagātni. Mūsu sabiedrībām ir jābūt brīvām un atvērtām. Mums ir jābūt pasargātiem no patvaļas. Tieši par to arī iestājas Eiropa. Ļoti bieži mēs to visu uztveram par pašsaprotamu. Tāpēc, manuprāt, vajag vēl biežāk atkārtot, ka Eiropas Savienība nevar eksistēt, ja pilnībā netiek respektētas mūsu pamatvērtības. Ja mēs eh, kaut kādā veidā apšaubīsim mūsu pamatvērtības, tad mūsu Eiropas Savienība var sairt, un tā var iestrēgt. Komisija vēlas un ir apņēmusies veicināt pamatvērtības un tiesiskumu. Priekšsēdētājs Junkers man ir uzdevis ļoti svarīgu uzdevumu. Man tas ir ļoti nozīmīgs, proti man ir jāvada un jākoordinē šis darbs. Tas ir ikdienas darbs. Pamatvērtību tālāka virzība ir politiskā cikla daļa. Mums eh, tās ir jāveido un tās ir jāīsteno. Kopā ar komisāru Mavropopulus mēs esam uh, izveidojuši pamatvērtību projekta grupu, un es aicināšu tai pievienoties arī citus komisārus, ja tas būs nepieciešams. Mūsu mērķis ir uh, nodrošināt 360, 360 grādu pieju, lai nodrošinātu, ka pamatvērtības tiktu īstenotas dalībvalstīs, balstoties uz uz vietas apkopoto informāciju. Uh, Es ļoti labi apzinos, ka parlaments vairākos gadījumos ir aicinājis uh, efektīvus un saistošus instrumentus uh, papildus septītajam pantam. Mēs saprotam, kāds ir šo aicinājumu mērķis. Proti mums ir jānodrošina, lai mūsu kopējās vērtības tiktu aizsargātas un īstenotas. Tieši tāpēc šajās diskusijās mums ir jādomā par vislabākajiem mērķiem un līdzekļiem, um, es atvainojos, līdzekļiem, lai sasniegtu šos mērķus. Uzskatu, ka visām institūcijām ir jāpilda eh, lomas, kas eh, vienotru papildina. Uh, Pat dalībvalstis ir vienojušās par ikgadēju dialogu par šiem tematiem, un es domāju, ka šīs debates tiek organizētas ar tādu pašu mērķi. Komisijai ir savi uzdevumi, un saskaņā ar līgumiem pēdējos gados tā ir uzsākusi spēcīgu rīcību, izdarot gan politisku spiedienu, gan arī vēršoties pie Eiropas Savienības tiesas, ja tiesiskums tiek apšaubīts. Un tāpat arī tiek skatīti gadījumi, kad tiesneši nepild savus pienākumus pienācīgi. Mūsu pieeja pārkāpumiem, eh, jo īpaši attiecas uz tiesklieskuma pārkāpumu gadījumiem. Un šeit jau īpaši mēs skatāmies, vai tiek ņemti vērā konkrēti tiesiskuma aspekti. Piemēram, eh, te ir runa par eh, tiesisko palīdzību pirms tiesas sēdēm un tiesnešu neatkarība. Kopš decembra mēs runājam par tā saucamajiem trešā pīlāra pasākumiem attiecībā uz policiju, un arī šeit var paredzēt pārkāpumu procedūras, un komisija ir gatava rīkoties. Es personīgi nodrošināšu, nu, lai komisija rīkotos neideoloģiski, un lai tā izvērtētu katru gadījumu godīgi un objektīvi, balstoties uz šīs lietas faktiem un tiesībām. Komisija rīkosies neobjektīvi, un uh, attieksme pret visām dalībvalstīm būs vienāda. Mūsu mērķis ir nevis uzlikt sankcijas visām dalībvalstīm per se, bet gan uh, nodrošināt eh, mērķtiecīgu iejaukšanos, lai eh, Eiropas Savienības tiesības tiktu īstenotas konsekventi. Septītais pāns paredz tālajošas sekas un sankcijas. Tas neatiecas tikai uz Eiropas Savienības kompetencē esošajām tiesībām, bet te ir runa par nopietniem pārkāpumiem. Pieredze rāda, ka šis instruments, ko Eh, var uzsākt komisija, parlaments vai viena trešā daļa no dalībvalstīm, nevienmēr noder, lai varētu ātri un efektīvi iejaukties, jo īpaši ir tādas situācijas, kas neiekrīt Eiropas Savienības tiesību aptvērumā, un tās nevar risināt ar septīto pantu, bet tās tomēr um, raisa bāžas, jo, ja runa par tiesiskumu konkrētajā dalībvalstī. Šī iemesla dēļ Pagājušā gada martā komisija izveidoja Eiropas Savienības tiesiskuma ietvaru, un uh, tur ir runāts par to, kā komisija rīkosies šādos gadījumos. Tā var uzsākt politisku dialogu ar attiecīgo dalību valsti, ja pastāv sistemātisks tiesiskuma apdraudējums, lai mm, panāktu, ka šī situācija neeskalē. Ja šādi gadījumi rodas dalībvalstīs, tad šis ietvers ļauj komisijai rīkoties ātri, pēc objektīva situācijas izvērtējuma un pilnībā ņemot vērā principu, ka pret visām dalībvalstīm jātiecas vienādi. Mūsu mērķis ir atrast risinājumu konkrētajā dalībvalstī un izvairīties no tā, lai būtu jāuzsāk 7. panta mehānismi. Parlamenta būs ļoti nozīmīga politiska loma, un tas atbalstīs komisijas centienus, lai eh, dalībvalstī tiktu pielikts punkts tiesiskuma krīzei. Parlaments tiks um, visu laiku informēts par katrā procesa posmā panākto progresu. Mēs eh, ļoti cieši vērojam līdzi visiem procesiem, kas notiek dalībvalstīs attiecībā uz tiesiskumu, un es noteikti nekavēšos izmantot šo ietvaru, ja nonāks pie šādas situācijas dalībvalstī. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai runātu par eh, saistītu jautājumu. Uh, Daudzi no jums noteikti domā par Eiropas Savienības pievienošanos uh, uh Eiropas Savienības cilvēktiesību konvencijā, ņemot vērā to, kas notika decembrī. Uh, pievienošanās šai konvencijai uh, mm, komis, uh, komisijai ir ļoti liela prioritāte. Es uzskatu, ka šādā veidā mēs varētu vairāk stiprināt pamatiesības. Taču tiesas uh, atzinums mums ir raisījis ļoti daudz izaicinājumu, un daudz no šiem izaicinājumiem nav grūti, pār, ir grūti pārvarēt. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs pārdomu periods. Mums ir jākonsultējas ar iesaistītajām pusēm, domājot par to, kāds ir vislabākais tālākais ceļš. Daudz dalībvalstis atbalsta Eiropas Savienības eh, tiesiskuma ietvaru, un tiek eh, pausti arī citi aicinājumi izveidot eh, pastāvīgus mehānismus, lai varētu pārbaudīt, vai dalībvalstis izpilda pamatiesības. Mana pārliecība un politika vienmēr ir bijusi tāda, ka, ja pašreizējie rīki mums nedod vajadzīgos rezultātus, tie ir jāuzlabo un tāpat arī mēs mēģinām panākt lielāku mūsu vērtību respektēšanu. Bet pirms eh, mēs spriedīsim par jauniem mehānismiem, mums ir jāsaprot, kādas ir problēmas. Vai mēs varam pateikt mūsu pilsoņiem, ka mums ir vajadzīgs vēl viens monitoringa mehānisms, lai cīnītos pret radikalizāciju un ekstrēmismu? Vai varbūt mums ir labāk jāizmanto jau esošie un nesen iedibinātie rīki? Pieredze ir parādījusi, ka uh, Nav nepieciešamības pēc eh, citiem ziņošanas vai monitoringa mehānismiem. Ir jāuzlabo Eiropas Savienības eh, iespējas rīkoties un iejaukties konkrētās krīzes situācijās, kas saistās ar tiesiskumu. Tieši tāpēc, mūsuprāt, šis ietvers ir ļoti labi piemērots, lai risinātu šādas problēmas. Esošie ziņošanas mehānismi uh, Eh, kur runā par tiesiskuma eh, ievērošanu dalību valstīs, mums palīdz. Ļoti daudz spēlētāji, tā skaitā institūcijas un aģentūras, tā skaitā pamatiesība aģentūra, veic izcilu darbu, bet arī mm, pat Eiropas padome un Venēcijas komisija, kā arī ļoti daudzas NVO veica regulāras eh, monitoringa aktivitātes un gatavo regulārus izvērtējumus. Šai informācijai ir jābūt pieejamākai, un to vajadzētu vieglāk izmantot. Eh, tas noteikti būtu jāuzlabo. Tieši tāpēc, tad, kad būs igadējais kolokvijas par pamattiesībām, par ko es paziņoju, uh, parlamentā savā uzklausīšanā būs jāorganizē uh, rudenī, iespējams novembra sākumā. Un es vēlētos, lai visi iesaistītie, tā skaitā Eiropas parlaments, tu piedalītos. Es gribētu šeit šodien paziņot, ka es plānoju, ka šī gada kolokvija tēma būs tolerance. Proti, kā vērsties pret antisemītisku, antimusulmaņu, antikristiešu uh, Mm, ideju paušanu un naidu. Uzskatu, ka tās ir lielākās problēmas, ar ko mēs mūsdienās saskaramies. Es ceru, ka jūs aktīvi piedalīsieties šajā pasākumā. Es ceru, ka šīs debates būs redzamas un noderīgas. Ja mēs runāsim kopā un vienoti, tad mēs nodosim spēcīgu politisku signālu. Es domāju, ka tas nozīmēs daudz vairāk mūsu pilsoņiem nekā ilgstošas institucionālas debates par mehānismiem. Galu galā šeit ir runa par eh, sabiedrībām un par to, kas mūs saista, par to, kā mēs varam pārvarēt bailes, bailes, kas mūs paralizē, bailes no pārējiem, no citiem. Šeit mūsu pamatvērtībām rodas eh, reāla nozīme. Šīs vērtības saistās ar mūsu vēsturi, tā arī mūsu bērnu un mazbērnu nākotne. Tieši šādas debates un rīcību pilsēņi no mūs gaida. Paldies! Domnule prim vicepreședinte și... Uh, paldies, sirsnīgs paldies uh, par jūsu uzrunu un tagad sāksim uh, diskusijas. Būdas kungam divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Žaks Telors runāja par to, ka valsts ir politiska sistēma, kurā uh, valsts vāra kontrolē e, tiesiskums, tiesiska valsts ir un būs nākotnē ļoti nozīmīgi, jebkurā modernā sabiedrībā tādas vērtības kā cieņa, demokrātija, vienlīdzība, tolerance, drošība un citas, tās ir kopējais saucējs atklātā, vienotā un drošā Eiropā kas ir izveidota pilsoņu un uzņēmumu labā. Šīs vērtības ir un būs nākotnē, būs stabils un no nu, mums neatrājams. Stabils valsts nozīmē drošību visiem pilsoņiem, neatkarīgi no tā, no kādas valsts viņas ir. Tāpat arī neatkarīga un efektīva tiesa lietu sistēma nozīmē uh, drošību darba vietām un uzņēmē darbībai. Jebkura atrāšanās no šīm vērtībām noved pie nedrošības, un tas var iespaidot mūsu ikdienas dzīvi. Tas nozīmē, ka efektīvi mehānismi, kas var novest pie mehānismiem un pārkāpumiem, kas skar pamatiesības, ir nepieciešams šīs vērtības. Tiesiska valsts ir Eh, tādas, ka tās var arī sašūpoties arī demokrātijās, kas eh, tiek uzskatītas par stabilām. Eiropas Savienība un Rumānija eh, ir parādījušas, ka tām ir šī kapacitāte tādus mehānismus izveidot, lai tiesiskas valsts drošību nodrošinātu kontrolas mehānismi ļauj identificēt tās vietas, kur tiek veikti pārkāpumi pret tiesiskumu. Bez tam ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp Eiropas parlamentu, dalību valstīm, padomi un komisiju, lai izstrādātu stratēģijas dalību valstu un Eiropas līmenī, lai tiesiska valsts darbotos vēl labāk. Paldies. Šonīkungs grib uzdot zilās kartas jautājumu. Lūdzu, Šonīkungs. Köszönöm szépen a lehetőség. Paldies. Godājumais deputātu kolēģi, es ļoti priecājos par jūs teikto, tiešām var piekrist katram jūs teiktam vārdam. Lielā mērā, varbūt pat pilnīgi, e, tas sakrīt arī ar Timermanu kungu teikto. Bet es gribētu jums jautāt, vai tieši to pašu jūs arī sakat savā tautas partijas grupā, tam, tai e, pašai Fidesei, kas Ungārijā ir izveidojusi tādu e, valdību, e, kuras vadītājs sapņo par neliberālu demokrātiju un kur noteikti ir pārkāpti daudz no šiem jūsu minētiem pamatprincipiem. Priekšstādātāja kungs, šīs diskusijas noteikti tiek vestas katrā atsevišķā frakcijā un katrā valstī, katrai valstī būtu jāizteno savu centienu arī padomē, būtu jāraugās uz to, lai netiek veikt pārkāpumu pret demokrātiju, visādi citādi ir jāiejaucas. Paldies, nākošā runātāja Sipelkundze divas minūtes. Tiesiska valsts un demokrātija ir ES pamats, kas pie pie tās satricināšanas strādā, strādā pie Eiropas Savienības satricināšanas. Ievērot tiesisks valsts principus ir pienākums visām ES dalību valstīm, ne tikai īstenības tiesības, bet gan vienmēr. Bieži vien šīs vērtības tās netiek ievērotas un dažkārt sistemātiski. Iztraukstošana, neatkarība tieslietu sistēmā, mēdīju sistēmā, nepietiekams op parlamentārās opozīcijas tiesības, mazākumtautību, um, uzkudīšana pret tām, tā ir daži piemēri. Eiropas Savienība nevar tikai noskatīties uz to, ja pamatiesības netiek ievērotas šādā apmērā. Vairāk kārt Eiropas parlaments ir dibinājis neatkarīgu, prasījis nodibināt neatkarīgu šādu institūciju, kas izskatītu šos jautājumus, kas visās dalībvalstīs, kas neatkarīgi no politiskās pārliecības darboties, ne padome, ne komisija nav līdz šim iesnieguši pārliecinošas konceptus. Uh, Eh, ir pieņemts lēmums eh, ik gadus par pusdienām, kas tiek organizētas dalību valstīm par tiesiskumu, mm, mm, ir labs sākums, bet nav pietiekami. Un bez tam tās nav politiski neitrālas un arī nav regulāras visu dalību valstu pārbaudas. Arī komisijas piedāvātais ietvars, lai eh, aizsargātu uh, satvaru tiesiskumā, un pat labam ir m, mm, it kā tikai uz papīra Eiropas parlamentu jāinformē par pasākumiem regulāri, bet līdz šim tas nav tā noticis vai nu tādēļ, ka nav tas noticis, vai arī tādēļ, ka parlaments vienkārši nav informēts. Apkopojot visu teikto, pēc visām diskusijām par pamatiesībām pēdējo gadu laikā padome un komisija tagad mazajiem solīšiem virzās uz problēmas risināšanu labi, bet tas nav pietiekami. Mums ir nepieciešama visu dalību valstu gatavība un komisijas gatavība sistemātiski pārkāpums sākt vārdā un, ja nepieciešams, tad ievadīt sankcijas. Tā ir mūsu atbildība jo mēs pārstāvam vērtību savienību. Paldies. Nākošais runātais Kirkop kungs, divas minūtes. Uh, Priekšsēž kungs, komisāru kungs. Mums ir kopējs brīvības, demokrātijas un iecietības vērtības, un tās ir Eiropas savienības un pamatā un Eiropas kopumā. Manuprāt, pārāk bieži parlaments cenšas zinātniskā veidā uh, um, Uh, kopēt tādas vērtības, kuras nevar kopēt. Uh, es esmu dzīves pieredzes ceļā mācies to, ka uh, tabulas un dažādi rādītāji patiesībā neuzrāda realitātes visas dimensijas. Tā vietā, lai sodītu dalībvalsts, valsts, Eh, un vērtēt viņus pēc kaut kādas punktu sistēmas. Mums būtu jāuzdod sev jautājums, vai šādi mehānismi ir vispiemērotākajiem instrumentu godīgām, atklātām diskusijām un cerams arī risinājumiem. Mums ir nepieciešams debats un rīcība visā Eiropas senībā, lai uzlabotu pamatiesības un tiesiskumu mūsu valstīs un tādējādi jāuzlabot uh, mūsu pilsoņu dzīves apstākļus. Šim parlamentam būtu jāraugās, kā mēs varētu mazināt šķēršļus darba tirgu, uzlabojot e, invalīdu piekļūtam, arī LGBTI personu piekļūtam, uzlabot jauniešiem atbalstu un mazinātu birokrātismu un šķēršļus uzņēmībai, lai Eiropas Savienības pilsoņi iegūt plašāks iespējas. Tieši iespēja eh, pā, piedāvāšana ir pamatiesība veicināšana. Labāk palīdzēt nekā uh, nosodīt. Mums nav nepieciešami draudi uh, savstarpēji. Mums ir jāvērš uzmanību uz labāku likumdošanu, labāku likumu piemērošanu un labākiem, uh, pozitīvākiem veidiem, kā sarunāties Paldies. Nākamā runās Sofija Intfelde. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēd. Paldies, priek... padoms priekšsēdes kundze, komisāra Timerman. Es nedaudz vīlusies, man jāsaka. Jo Timermans kungs, jūs teicāt, ka mums nav vajadzīga ilgusi institūcija debata uh, eh, par mehānismiem. Es domāju, ka tieši tas mums ir vajadzīgs, jo šī savienība uh, Eh, tās pamatvērtības ir balstīts uz Eh, līguma otro pantu, tas ir vissvarīgākais pants, hierarhiski visaugstākais, un tomēr šī panta piemērošana ir visvājākā, salīdzinot ar eh, līguma pāriem pantiem. Atceros debats par Eirozonu, mēs sacījām, ka mums nav nepieciešams saistoši instrumenti Eirozonā, mums ir džentelmeņu vienošanās, visām dalībvalstīm nāksies vienkārši savus solījumus pildīt. Nu, mēs redzējām, pie kā tas noved. Es domāju, ka ir pienācis laiks, ka šī Eiropas Savienība, kas uh, E, pārtop par politisku savienību, e, dotu sev tos instrumentus, kas ir nepieciešami, lai piemērot šīs vērtības, ar kurām mēs tik ļoti lepojamies. Mums nevajadzētu tikai eh, runāt piecās, sešās valodās, mums ir eh, vajadzētu rīkoties visās valodās. Mums ir nepieciešams saistoši instrumenti, ne tikai konvencijas, ne tikai klusā diplomātija, kolokvija, mums ir nepieciešams saistoši instrumenti. Tieši tādēļ mana grupa, Alda grupa, ir piedāvājusi demokrātiskās pārvaldības paktu. Mēs to esam piedāvājuši komisāram un esam par to debatējuši visu laiku, kopš esam to piedājuši, un to nevar pieņemt. Uh, to var uh, pieņemt uz esošu līgumu pamatu. Tas būtu līdzīgi stabilitātes un izaugsmas līgumam, tam būtu līdzīgi mehānismi, lai gādātu par šo vērtību piemērošanu, kuras mēs visi tik augstu vērtējam. Piemēram, mēs esam izve, izveidojuši vienu instrumentu, parādīšu jums to šādi. Uh, tā ir tāda kā punktu tabulu esam 28 dalībvalsts salīdzinājuši šādā veidā. E, e, e, izteikšanās brīvība, pulcēšanās brīvība, e, reliģijas brīvības un tā tālāk. Un, tā, un mēs bijām mīļi, ne, neierakstījām šeit dalībvalstu vārdus, bet es jums varu tikai pateikt, ka tās, kuriem tikai zaļvērtējumi ir Dānija un Zviedrija pārējās, e, turēsim anonimitātē. Bet ja mēs šo e, vingrājumu izdarītu ar Eiropas parlamentu padomu komisiju un uh, nacionālajiem parlamentiem kopā katru gadu, un šeit es e, e, atsaucos uz jūsu ierosinājumu par e, debatu ik gadus simultāni visās valodās, visās e, valstīs. E, Šeit es pilnīgi piekrītu dalībvalstīm, jo pret visām dalībvalstīm ir jābūt vienāda attieksme. Šeit var piekrist komisāram. E, nedrīkst šeit tikt rīkots vairs debats par atsevišķām dalībvalstīm vai uzraudzības mehānismu Bulgārijai vai Rumānijai tikai, vai tikai kandidātu valstīm nebija. Pret visām dalībvalstīm e, jātiec vienādi, visas ir jācaurskata ne tikai par budžetiem runājot un budžeta deficītiem, Eh, un parādiem, bet arī par mūsu vienoto vērtību piemērošanu un īstenošanu, lai Eiropas Savienība kļūtu par vērtību savienību. Paldies, nākamais Hrisogonos. Vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, demokrātija un pamattiesības, uz kurām uh, it kā balstās Eiropas uh, Savienība un uh, tas balstoties uz otro pantu dibināšanas līgumā, šīs uh, tiesības uh, tiek apšaudīts no Eiropas uh, Savienības institūciju puses, jo komisija mums ir sniegusi rakstveida atbildi un apgalvo, ka pamatiesības netiek uh, prakticētas memorandu e, ietvaros, kas nozīmē, ka tās valsts, kurās ir e, memorandi, šo valstu pilsoņi ir tā kā otrās e, šķīras pilsoņi, un šīs valsts ir kolonijas, kurām ir parādi. Komisārs Katainers bezkaunīgi apgalvoja, ka nu, nevar piemēroties vēlēšanu rezultātiem demokrātija netiek ievērota. 20. gadsimta diktatori ar militāru varu ir novērsuši vēlēšanas, un tagad 21. gadsimta elites mēģina ar uh, ekonomisku uh, šantāžu neievērot uh, vēlēšana rezultāts. Eiropā ir vajadzīgs jauns ceļš. Paldies tagad Sargentīnī kundze. Paldies priekšsēdētāj kungs. Padoma eh, uzsver to, ka eh, reizi gadā ir nepieciešama eh, būs saruna par pamatiesību stāvokli Eiropā. Pēc tam runa uh, gāja par to, ka tās būs tādā tā kā pusdienu veidā. Timermans kungs teica, ka viņš uh, nerīkosies uh, E, ideoloģiski un darb, darbosies bezparteiski. Diemžēl nestrādā mikrofons runātājai. Jā, tagad atkal ieslēgts. Tātad bez ideoloģiskas uh, iekrāsas un bez partijas piedarības viņš rīkosies nu gluži kā tiesnesis. Taču problēma ir tāda, ka tiesneses uh, Eh, tiesā tie, eh, spēli un ir eh, zināmi noteikumi, bet šeit nezinām, kāda ir noteikuma. Nu, nemaz nezinām, par ko iet runa, kādi tādi būtu šie noteikumi. Tie vēl nav izstrādāti, lai pārbaudītu pamatiesības, jo nav tādas politiskas vēlmes un gribas. Šeit parlamentā jāuzdod jautājums, vai vēlamies politiski aktīvi rīkoties, vai vēlamies nosaukt problēmu vārdā vai mēs uzdrošinamies, vai uzdrošinamies runāt par problēmām, un atbildi ir nē. Taču mēs vēlamies uh, budžetu, budžetā nav līdzekļi, mēs runājam brīvu presi vai uh, pulcēšanās brīvību par to, iet runu par nediskriminēšanu, bet nekas nenotiek var iestāties futbola klubā, bet ja jūs esat dalībnieks un uh, esat futbola komandas uh, dalībnieks un šajā komandā ir 28 spēlētāji, tad tiek teikts, nu, tad pēc tam, kas tiks izlemts, nē, tā tas nevar būt. Komisārs Timermans. Uh, saka vienmēr, jā, mums ir jāievēro pastāvošie noteikumi. Pastāvošie noteikumi netiek ievēroti, ja nav vēlmes, politiskas vēlmes padomē un, un parlamentā, bet jums, jums tagad kas ir jādara. Un es sagaidu no prezidentūras, ka arī jūs uh, veiksiet novērtējumu. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja Ferāras kundze, pusotra minūte, lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāja kungs. Mēs redzam, ka ir liela atšķirība starp juridisko, tiesisko atzīšanu un politisko pamatiesību uh, pielietošanu. Otrais septītais paragrāfs uh, pamatlīgumā eksistē, bet miljoniem cilvēku piedzīvo negatīvās krīzes, korupcijas, noziedzības, uh, dažādu veidu ietekmes sekmes. Mums ir nepieciešama uh, stratēģiju pamattiesībām, demokrātijai, tiesiskumam, lai mēs būtu koherenti ar strateģisko ietvaru, kāds ir, kāds ir jau, piemēram, radīts, un arī ārlietās tāds ir. Mums tagad nav tāda mehānisma, ar kuru izmērīt pamattiesību, kopējo pamattiesību ievērošanu. To, tās, kas ir fiksētas. Līdz ar to septītais pants paliek tikai tā kā uz papīra. Komisija nesaņējā paziņojumā par tiesiskumu neizrādīja mm, lielas ambīcijas, kad runāja par pamatiesību pārkāpumu. Ir nepieciešama pārvaldības uh, mehānisma un arī nepieciešams sankcijas, ja konstatē pārkāpumus. Komisijas pienākums ir garantēt to, lai visas politikas jomas Eiropas Savienībā tiktu analizētas. Uh, lai uh, Eiropas uh, Savienība netieši, ne netieši uh, ne, ne, uh, pieļautu pamatiesību pārkāpumu tās teritorijā. Paldies. Nākošais runātais Lenārs Kungs. Paldies, priekšsēdētāja Kungs. Daži uh, runā par to, ka tiesiska valsts ir pamats uh, mūsu. Uh, Savienības eksistēšanai, tam, kā mēs eksistējam, kā valstis sadarbojas, tas jāsver bieži un bieži. Tas ir pamats, kā darbojas valsts un cilvēki. Tad, kad ar partneru valstīm mēs slēdzam nolīgumus, tad par to runājam. Tāpat par, um, valst, ar valstīm, kas vēlas iestāties, ja es runājam par tiesiskumu, par uh, valstiskumu, bez tiesiskumu nes, nedarbojas uh, demokrātija. Tas ir ļoti nozīmīgi, ja mēs um, to sakam uz ārpus, tad mums tāpat arī ir jādarbojas, uh, ir jāskatās, kas notiek mūsu valstī. Uh, Timermans kungs, jūs pirms diviem gadiem bijāt Nīderlandes ārlietu ministrs un jūs sastādījāt vēstuli par šo tēmu, kurā rakstījāt, ka daudz vairāk jādara ES pamatiesību labā. Un pēc gada gribu izteikt arī Redingas kundzei komplimentu. Līguma ietvaros tika radīts satvars pamatiesībām Eiropas Savienībā, un mans jautājums, Timermans kungs uzdod to jums, pirms diviem gadiem jūs sastādījāt šo vēstuli Un eh, tagad šī pieredze, ko esat guvis eh, pēc komisijas eh, paziņojuma par šo pamatiesības satvaru, vai esat apmierināts, vai esat apmierināts ar to, kas tagad tiek darīts, un vai ir kādas iespējas šajā satverā vairāk ko darīt, lai parūpētos par to, ka visas valsts, neatkarīgi no tā, kur tās Eiropā ir, neatkarīgi no tā, kādas ir to valdības, ievērot ievērotu uh, pamatiesības un tā būtu to absolūta prioritāte? Paldies. Paldies, Lopes Agalārkungs, divas minūtes. Gracias, senor presidente. Viceprezidente Timermans intervenē. Paldies, priekšādātāji. Vicepriekšādātāji Timerman kungs, jūs uh, vairāk kārt parlamentā esiet teicis, ka finanšu un ekonomiskā krīze ir pārgājusi sociālā krīzē jo ir palielinājusies nevienlīdzība, un tā ir arī politiska un molāra, morāla krīze, jo cilvēkiem ir tāda sajūta, ka ir notikusi liela netaisnība. Tas savukārt nodrošina augstnī populā, populismam un radikālismam. Tas apdraud demokrātiju un pamattiesības Eiropas Savienībā. Es piekrītu jums, ka mēs nevaram uh, samazināt deficītu vai parādu kontroli. Tā nav atbilde. Mums ir jāskatās uz otro pantu līgumā. Mums ir jādomā par uh, cieņu pret uh, cilvēciskām būtnēm, uh, minoritāšu tiesību ievērošanu. Tas viss ir ārkārtīgi būtiski. Tieši tāpēc mums vajadzētu skaidri norādīt, ka pamattiesības, demokrātija un tiesiskums Eiropas Savienībā ir apdraudēti, tāpēc, ka nav nekādu mehānismu, lai nodrošinātu, ka e, šīs brīvības tiek e, īstenotas un aizstāvētas visās dalībvalstīs. To varētu saukt par tādu kā Kopenhāgenes dilēmu. Ir ļoti grūti iekļūt klubiņā, bet tiklīdz jūs esat iekļuvuši klubiņā, ir ļoti grūti kontrolēt, vai uh, tas, ko jūs esat apsolījuši, tiek pildīts. Komisijas paziņojumā ietvertie principi 2014. gadā ar tiem nepietiek. Mums ir jāskatās, kas notiek dialogā ar padomi. Mums ir vajadzīgi efektīvi kontrols mehānismi. Mums ir vajadzīgs kaut kāds vidusposms starp pārliecināšanu un pārkāpumiem. Un pēc tam šīm septītā panta sankcijām. Ir jāatrod šis vidējais posms starp uh, brīdināšanu un sankcijām. Šīs sankcijas, uh, ko paredz septītais pants. Demokrātija nedrīkst uztvert par pašsaprotamu Eiropā. Paldies, tagad Skripeka kungs. Viena minūte 30 sekundes. Paldies, uh, priekšādātāji. Godāmais vicepriekšādātāja kungs. Dalībvalstis, protams, ir īstā vieta, kur vajadzētu aizsargāt cilvēktiesības un demokrātiju. Ikvienam ir jāievēro Kopenhāgenes kritērija. Es esmu pārliecināts, ka neviens nevēlas apšaubīt savas brīvības un vērtības. Ja Eiropas Savienībā ir problēmas, tad par tām ir jādiskutē. Mani uztrauc tas, ka strikti kontrolas mehānismi vai uh, Mm, sankcijas varētu tikt ieviestas pret dalību valstīm, un es zinu, ka tur, kur beidzas diskusijas, tur sākas pavēļu diktatūra. Tieši tāpēc mani uztrauc Eiropas parlamenta reakcija attiecībā pret eh, Slovākijas eh, referendumu attiecībā uz ģimeņu aizsardzību. Es gaidu no saviem kolēģiem, deputātiem respektu un iecietību. Vai Tiešām uh, pozitīva attieksme pret dabīgām ģimenēm ir demokrātijas apdraudējums. Galu galā mums ir daudz dažādu instrumentu, kā mēs varam aizsargāt demokrātiju un pamatiesības. Komisijai vajadzētu to respektēt, nevis kontrolēt. Ir jānodrošina vairāk telpas un ir jāievēro dalībvalstu suverenitāte. Ir vajadzīgs dialogs, nevis uh, represijas. Tieši tāpēc es gribētu aicināt, lai šajā dokumentā tiktu tas paredzēts un lai tiktu svītrotas sankcijas pret dalībvalstīm. Paldies. Ir pieteikta cilā karte. Vai jūs akceptējat šo, šo jautājumu? Nidamila. Képviselő úr, nem lett meg, amit mond. Deputāt kungs, jau pirms dažām dienām Eiropas parlamenta deputātiem griezāties, ka Slovāka Slovākijas tautas nobalsošanas, e, e, kas rīkota e, diskriminēt atsevišķu minoritāti šajā valstī, ir sarīkota, un kā tas ir savienojums ar Eiropas pamattiesībām. Tieši par to ir runa, ka arī pamatiesībām jāizstāv minoritātes. Un kā tas ir savienojums ar Eiropas Savienības pamatvērtībām. mazākumtautības nedrīkst diskriminēt, un vienlaiks mums jāuzdod jautājumu, kas ir minoritātes? 48. gadā definēja cilvēktiesības. Paldies. Uh, ir vēl viens cilās kartas jautājums, vai jūs to akceptēsiet? Jā, lūdzu, kundze. Intveldes kundze. Paldies, priekšsētais kundze. Jūs runājāt par vērtībām, par to, ka šīs vērtības tiek uzspiestas un ka ir diktatūra, bet vai nav tā, ka referendums izgāzās? Diemžēl man ir jāsaka, jo tikai 20% vispār iedzīvotāji vispār gribējās uz to iet. Tas nozīmē, ka uh, vairākums cilvēku Slovākijā izrāda respektu pret LGBT cilvēkiem, nevis kā jūs tikko norādījāt. Vážená pani, to je, vážená pani kolegyňa, to je cienītā deputātes kundze. Tas jau ir, ir labi, cik daudz cilvēku ieradās uh, vēlēt, tas uh, nav nozīmīgi, bet kampaņa, kas tika īstenot, nebija godīga, tā bija negodīga un uzkūdoša, un es esmu pret to, kā šeit tiek īstenots spiediens uz suverēnu valsti ētikas jautājumos un ģimenes jautājumos uh, katra valsts var lemt pati. Attiecībā uz mūsu referendumu tā ir uh, mūsu tautas uh, vēlme. Paldies, nākošā runātāja Vikstrāmas kundze, minūte. Paldies, priekšstādājs kundze. Eiropas uh, Savienībā, ja kāda, dalība, kāda valsts vēlas iestāties, tad izstādām ļoti augstas prasības, ir jābūt uh, funkcionējušai tiesiskai valstī, um, demokrātiskai attīstībai. Taču, ja valsts ir kļuvusi par ES dalībvalsts, tad trūksta instrumentu, lai pārbaudītu, vai šie, um, šies pamat. Pri, Tiesības tiek turpmāk ievērotas, un mēs tagad saskaramies ar tā sakto uh, Kopenhāgenes dilēmu. Mēs varam uzskaitīt piemērus mēdīju brīvība Ungārijā, tiesiskuma uh, uh, ietvars. Uh, homofoba uh, attieksme uh, pret romiem problēmas. Um, pat labam ir sankciju iespējas uh, pret ekonomiskām, mm, ekonomiskiem pārkāpumiem, bet ar cilvēktiesībām var darīt, ko grib. Tādēļ ir laiks ievest sankcijas pret valstīm, kas ierobežo pilsoņu tiesības. Mēs esam redzējuši piemērus. Uh, Alde ir uh, sastādījusi uh, šādu tabulu ar kritērijiem, Intvelds kundze to parādīja, tagad ir jādarbojas aktīvi. Paldies, uh, tagad zilās kartas jautājums, vai jūs akceptēsiet to? Jā, ar prieku akceptēšu šo zilās kartas jautājumu. Vodekungs, lūdzu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Doamna președinte, aș vrea să o întreb pe antevorbitoarea mea dacă... Paldies, es gribu uh, runātāju uzdot jautājumu, vai zinat, ka Rumānijā visām nacionālajām mazākumtautībām ir iespēja viņu valodās apmeklēt skolu, un Rumānija ir piemērs tam, kā ievēro uh, mazākumtautību uh, tiesības visā Eiropā. Atbildi. Cienītais deputāta kungs, ja uh, var runāt uh, šajās uh, valodās uh, Rumānijā, tad uh, attiecībā uz Romiem uh, viņi uh, lūdz uh, Upsalā, Zviedrijā. Es uh, saskatīju 32. Uh, personas iekšpilsētā, kas eh, sniegā sēž un uh, ubago, jo tiek sistemātiski diskriminēti viņu dzimtenē. Paldies, nākošā runātāja Lunačeks kundze, viena minūte. Paldies, priekšstādājas kundze. Priekšādātāja, komisijas vicepriekšādāta kungs, kolēģi, Škripeka kunga vārdi eh, man lika uh, likt uzsvaru uz LGBT cilvēku tiesībām un homofobiju Eiropas Savienībā. Škripeka kungs mani pārsteidza, jūs runājāt par spiedienu, kas tiek izdarīts, un uh, jūs, protams, runājāt par Slovākiju un par referendumu. Neviens nepiespieda Slovākijas valdību vai parlamentu organizēt homofobu parlame, uh, referendumu. Uh, Jūs teicāt, ka it kā ir bijusi liela kampaņa par šo referendumu. Jūs pat eh, it kā teicāt, ka pāvests jūs ir atbalstījis. Man ir liels prieks, ka varu runāt mērmēnu, man bija ar viņu saruna, un mums ir vajadzīgs rīcības plāns pret homofobiju Eiropā. Mums ir pārkāpuma procedūras likumiem, taču mums nav nekā, kas eh, ļautu LGBT cilvēkiem īstenot savas tiesības. Uh, ja ir, piemēram, runa par informāciju. Lietuva ir aizliegusi grāmatu ar pasakām, kur ir runāts par LGBT cilvēkiem. Mums vajadzētu īstenot mehānismus, monitoringa mehānismus, lai nodrošinātu, ka LGBT cilvēkiem ir runātāja tiek pārtraukta. Škripeka kungs, mēs nevaram tagad uzsākt dialogu, tāpēc došu vārdu nākamajam runātājam Šogura kungam. Mindenképpen. Paldies. Jebkurā gadījumā ir apsveicam, ka Eiropas institūcijas eh, un arī eh, komisija eh, nodarbojas ar Eiropas Sanības iekšē dalībvalstu problēmām pamatiesību jomā. Diemžēl līdz šajā pieredze rāda, ka komisija nav kompetents vai arī nevēlas nodarboties konsekventi ar šiem jautājumiem. Proti ir konkrēti gadījumi, kur būtu jāizmeklē pilsoņu brīvības ir jāaizstāv, eh, viņa cieņa ir jāaizstāv un jārunā atklāt par šīm problēmām. Ja runājam par demokrātiju un tiesiskumu, tad godīgi ir arī jāizmeklē tās dalībvalsts, kurās ir eh, nopietnas problēmas ar tiesiskumu. Un šeit eh, nedrīkst uzklausīt tikai paša dalība valstis komisija, bet arī, e, piemēram, nacionālās minoritātes un to pārstāvs. Tieši tādēļ, ka tikai šādā veidā Eiropas Savienība var būt īsti pilsoņa Eiropa, ja arī nacionālās minoritātes tieks pie vārda. Viss. Mēs zinām, ka uh, tradicionāls nacionāls minoritātes Grieķijā, Francijā, Slovākijā un Romānijā uh, e, ir apdraudētas Un e, šīs sarunas var būt visrezultatīvās tad, e, rezultatīvākās tad, ja e, padome arī dara viss, kas ir tās spēkos, lai situāciju labotu, tādēļ ir jādod vārds arī nacionālajiem minoritāšu pārstāvjiem. Viena lieta ir neapšaubām, īsts dialogs, uh, var uh, nodrošināt tikai to, ka arī Eiropas Savienības eh, iekšienē būtu pilnīgā, pilnā mērā ievērotas pamatiesības un cilvēktiesības. Jums ir zilā skatīts jautājums, vai jūs to pieņemsiet? Dargājais kolēģi Šogor, vai jūs neuzskatāt, ka Eiropas Savienības katras dalība valsts iekšējo kārtību jānosaka šīs valsts iedzīvotājiem un likumiem, un pilnīgi ekstremāli iejaušanās eh, valsts iekšējās lietās varētu izrādīties eh, kontraproduktīva, kaitīga drīzāk tātad. Nē, es tā nedomāju. Kaufmanis kundze, divas minūtes. Es apsveicu padomas lēmumu politisko dialogu pamatiesību aizstāvībai izveidot arī komisijas procedūru, eh, eh, kas ir domāta sistemiskiem pamatiesību pārkāpumiem. Abas iniciatīvas ir solis pareizā virzienā. Eiropas Savienība nav tikai eh, vienots tirgus, bet arī balstās uz vienotām vērtībām. Eiropas Savienībā ir E, noteikti jāiestājas par Eiropas pamatiesību aizstāvību. Tās, tā ir pašticamības jautājums. Tikai tas, kas saglabā e, kārtību savās mājās, var arī e, uz ārienu būt ticams, un tādēļ mēs šeit viens otram nedrīkstam dot nekādas atlaides Eiropas iekšienē. Mēs esam pamatiesības savienība, un tādēļ arī E, neiejaukšanās princips e, valsts iekšējās darīšanās šeit nav piemērojams. Mūsu valsts ir tik cieši savstarpēji saistīts, ka mūsu e, iekšpolitika ir ne, arī Eiropas jautājums. Taču, ja arī komisijas un padomas iniciatīvas ir solis īstajā virzienā, tas tomēr tikai ir viens pirmais solis. Līdz ar to vēl neesam radījuši īstu es satver demokrātijai, tiesiskumam un pamatiesībām. Vienreiz gadā diskutēt par šiem jautājumiem, un tad varbūt vēl aiz slēgtām durvīm ar to nepietiek. Tādēļ komisijai un padomē būtu parlamenta ierosinājums vēlreiz rūpīgi jāaplūko. Ir runa par Kopenhāgens mehānismu izveidu, proti pamatiesību un tiesiskumu e, principu ievērošanas mehānismu kas būtu regulārs visās dalībvalstīs, ko veikt neatkarīgi eksperti, liekot par pamatu objektīvs dats un eh, atzīts indikators. Mums ir vajadzīgs īsts vīst pamatiesību tehniskā apskata, un tai arī pamatiesība aģentūra varētu dot būtisku ieguldījumu. Paldies, tagad vienu minūtu Maura Barandiāna kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šīs diskusijas ir ļoti nozīmīgas un mums jābūt arī paškritiskiem. Mēs runājam par brīvu viedokļu paušanu, ka tā ir Eiropas uh, vērtība un tiesības, bet vai varam teikt, ka viss dalībvalsts ievēro 11. pantu pamatiesību hartā? Tur ir rakstīts, ka mediju brīvība un uh, viedokļu daudzveidība jārespektē. Taču Ungārijā. Uh, Nacionālā televīzija ir urbana partijas reklāmas instruments un ir arī nodokļi par reklāmām un šādi tiek kontrolēti privātie mēdīji. Žurnālisti tiek pakļauti spiedienam. To nesaka es, bet Eiropas padomu ziņojumā tā tiek runāts. Tiek runāts par uh, to, ka Ungārijā situācija kļūst sarežģītāka. Respektīvi tagad jāprasa, lai Eiropas Savienība uzņemtos nozīmīgu lomu un ievērot to, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas visur. Jā, var kungs, vienu minūti. Paldies, eh, de, priekšsēdus kundas godājumi deputāti. Eiropas Savienības debates eh, par pamatiesībām un cilvēktiesībām pēdējā laikā ir izrādījušās neveiksmīgas, jo eh, Ungārijā un arī citās dalībvalstīs ir sistemātiski šo tiesību pārkāpumi. Un tādēļ ir nepieciešams iedarbināt attiecīgos e, mehānismus, lai būtu sankcijas pret šādiem tiesību pārkāpumiem. Es gribētu tomēr vērst uzmanību arī uz vēl otru lietu. E, kamēr nav tādu mehānismu, kas saulaicīgi e, vērstu mūsu uzmanību, kas e, būtu tā kā trauksmes zvans, ka atsevišķās dalībvalstīs e, ir pārkāpumi, tikmēr mēs nevaram gaidīt, ka arī Eiropas institūcijas nāktu klajā ar izlēmīgiem atbildēm šiem izaicinājumiem, kurus uzdod, piemēram, tādas valsts kā Ungārija šodien, kur ir tiesību pārkāpumi un kamēr nav šāda trauksmes zvaņa, tikmēr arī šāda pārkāpuma turpināsies. Paldies, tagad divas minūtes pabrika kungs. Paldies, priekšēd dāmas un kungi, šī diskusija parāda, ka mēs neesam perfektas institūcijas, neesam perfektas sabiedrības un valstis. Tajāpat laikā mums jāatminas, ka dažkārt ceļš uz ēli ir bruģēts ar labiem nodomiem. Konkrētajā gadījumā mēs visi varam apliecināt un zinām, ka pamattiesības ir pamats mūsu Eiropas Savienības institūcijām. Taču, ja paraugāmies vēsturē, zinām arī to, ka tās ir tikušas piemērotas atšķirīgā veidā rietumos, austrumos, ziemeļos, dienvidos. Es šeit nerunāju par uh, tautas savienību, uh, un tās dienas, kad Čehoslovākijā bija īsteno minoritāšu tiesības, kuras neviena cita valsts, e, kas tās ierosināja, pati nepiemēroja. To pašu var teikt par Eiropas Savienības dalību valstīm, kurām, e, kuras iestājās Eiropas Savienībā vēlāk, izpildot Kopenhāgenes kritērijas, e, piemērojot nacionālu minoritāšu tiesības, kuras joprojām nav nodrošināts daudzās citās valstības. Un to sakot, es gribu teikt, ka mums ne tikai pamatiesības jāievēro, bet arī cits princips, kas ir eh, es pamatā, tā skatā Monteskio principu par vārdalīšanu. Šis princips ietver sevi arī to, ka tiesas ir tās, kas lem nevis politiskas institūcijas. Šajā diskusijā es redzu, ka daži eh, vēlas radīt politiskas institūcijas, kuras uh, tiesu uh, varu uzurpētu un radot jaunu institūciju pat labam. To es uzskatu par neproduktīvu. Neaizmirsim, ka šeit Eiropas Savienībā ir e, tāda pārstāva arī šeit Eiropas parlamentā, kuras ietekmē nevalstiskas organizācijas, kuras saņem e, finansējumu no valstīm ārpus ES, kuras e, nemaz nerūpējas par e, demokrātiju, cilvēktiesībām, e, bet šeit rada šķelšanos. Tādēļ izmantosim visus mehānismus, kas ir jau mūsu rīcībā, e, pieturēsimies pie, pamat, e, pie varu dalījumu un būsim daudz veiksmīgāki savos centienos nekā šodien. Paldies! E, tagad Kiničī kundze, divas minūtes. Paldies, priekšstādājs kundze. Eiropas pamatiesība aizsardzības sistēma Tas ir kā tāds uh, uh aizsargs, lai demokrātija saglabātos, lai tiktu uh, nodrošinātas pamatiesības. Tas ir tāds tā kā dambis, taču uh, arī tajā ir vājie punkti un vājības. Pamatiesību harta tiek attiecināta uz valstīm, bet tikai ES tiesību satvarā. Tas ir ierobežojums, par to var diskutēt, un tas var novest pie diskriminācijas. Uh, pārkāpuma procedūra. Uh, šeit runa iet tikai par specifiskiem pārkāpumiem pret uh, līgumiem. Taču par citu uh, rīcību tāda soda netiek uzlikta arī, ja tas vēršas pret tiesiskumu. Un tad arī septītais pāns likuma LEST un riski. Uh, kas ir saistīti ar to, vai arī pastāvīgiem pārkāpumiem pret, attiecībā pret principiem. Tādēļ ir labi, ka komisija sāk dialogu par pamatiesībām ES un ka tiek ieviests mehānisms, lai tā sākto agro trauksmi uzrādītu, ja ir pārkāpums pret pamatiesībām. Uh, Runa nav tikai par šādiem pārkāpumiem vispār, bet atzinīgi jāvērtē tas, ka komisija grib labāk definēt tiesiskumu un tiesisku valsti un līdz ar to uzlabot principus, kā aizsargāt tiesisku valsti. Kopumā ir labi arī, ka ir ieviests šis ietvars no komisijas puses, taču viss ir jāīsteno jo ir uh, situācijas, kas rada uh, bāžas, piemēram, izstumšana, izslēgšana, pamatiesība pārkāpuma. Paldies! Paldies! Nākošais uh, Ruijas kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze! Cārskatāmība un laba prakse pārvaldībā un demokrātijā ir labākais veids, kā uh, profilaktiski novērst korupciju. Tāpat arī pamattiesība ievērošana ir ļoti nozīmīga, jo jārīkojas aktīvi, jā, padara viss ļoti caurskatāmi, jā, apmainās ar labākās prakses, piemēram, uh, un politiķiem jārīkojas atklāti. Eh, Septītais pants ir saistīts ar to, ka politiķiem aktīvi jāstrādā, un ne visas iestādes ir tik aktīvas, cik uh, tām būtu jābūt aktīvām. Piemēram, Spānijā notiek tieslietu sistēmas uh, politizācija, un tas ir saistāms arī ar politiku pret uh, graikas. Uh, Šī politika Spānijā mums visiem ir ļoti dārgi maksājusi, bez tam trūkst kontrols mehānismu, tas noved pie nabadzības paaugstināšanas un mazākām brīvībām. Timermans kungs, mēs esam ļoti iepriecināti par garām un ilgspējīgām diskusijām. Paldies! Paldies nākošā runātāja Makovei kundze, divas minūtes. Paldies priekšsēdētājs kundze. Sākumā. Uh, Ko tad nozīmē tiesiska valsts? Pilsoņi un tie, kas uh, ir, pie val, ir pie varas un valdība, tiem jāievēro tiesiskuma principi. Tas ir attiecināms uz privātiem un arī visiem uh, pārējiem aktēriem sabiedrībā, ne tikai uz pilsoniem. Tagad ir jāizstrādā tiesiski principi un kā rīkojas tad, ja ir pārkāpumi, kā var konstatēt. Uh, uh, kāda ir situācija. Nu, piemēram, arī nodokļu um, jautājumā, kā konstatēt, ka nodokļi tiek iekasēti, tas viss ir saistāms ar valsts darbību un ir sasaistāms. Tiesisks valsts principi jāpielieto vienmēr un vienādi attiecībā uz visiem. Nedrīkst būt nekāda izņēmuma. Bez eh, tiesiskas valsts um, sabiedrība nevar funkcionēt, uh, tiesiskā sistēma nevar funkcionēt, un arī demokrātija var funkcionēt, tāpat arī ekonomika ne. Tiesiska valsts nozīmē uh, ka ir atšķirības starp diktatūru, tā ir atšķirības starp diktatūru un demokrātiju. Nav lielu vai mazu pārkāpumu pret tiesiskumu, tiesisku valstu, bet gan, ja ir pārkāpumi, tad tas vienmēr ir solis uz diktatūru. Tiesiskvalsts nozīmē, ka mums jāizturst tā, kā to nosaka likums ja politiķi izmaina likumus, jo tie viņiem nepatīk vai neatbilst viņu interesēm, tad tā nav uh, tiesiska valsts. Priekš tam taču mums ir uh, likumi, lai politiķi un arī pilnīgi visi pilsoņi varētu uh, tos uh, ievērot. Nevar būt tā, ka politiķi tādēļ, ka uh, viņi ir valdībā, izmaina likums tā, kā viņiem tas uh, patīk. Tiesiska valsts nozīmē arī to, ka likuma normas ir publiskas, skaidras, pārskatāmas, katram jāzina, kā viņam jāizturas. Parlamentiem ir ļoti eh, liela atbildība, lai radītu eh, skaidrību attiecībā uz eh, juridiskām normām. Paldies! Tagad Nīdermiller kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze vicepriekšsēžu kungs. Eiropas Savienība var lepoties, ka tā visā pasaulē aiz, pastāv uz pamatiesību un cilvēktiesību bezieru un īstenošanu. Un pamatvērtības un cilvēktiesības tiešām ir Eiropas Savienības pamat pamats, tās dziļākā būtība. Vairāk jau jautāja, bet es arī jautāšu, vai mēs pamatoti gaidām no Eiropas Savienības kalībvalstīm šo pamatvērtība atzīšana un ievēršana. Bet kas notiek, kad viena no Eiropas Savienības dalībvalstīm sāk apšaubīt šīs vērtības, ja tās sistemātiski vērš pret Eiropas Savienību vienojušām vērtībām, eh, kuras ministra prezidents eh, Timermans kungs pamatot norādīja, ka nav neliberāls demokrātijas, bet uh, eh, Ungārijas ministra prezidents uh, ir atklāti paziņojis, ka viņš ceļ ne, neliberālu demokrātiju. Uh, Es zinu, ka uh, esat jau noguruši apspriest Ungārijas problēmas, bet kas uh, būs, ja uh, nespēsim vai negribēsim darbīgā aizstāvēt savas pamatvērtības? Uz ko ceriet pilsoņi, kas cieš no pamatiesību un cilvēktiesību sistemātiskiem pārkāpumiem? Arī šeit parlamentā ir tāda demokrātiska spēka, kur frakcijas vai partijas interešu vārdā aizsēdz nevis demokrāts, bet neliberālo demokrātiju. Uh, ko mēs varam teikt vēlētājiem šādā gadījumā? Es domāju, ka. Uh, Mēs nevaram pagriezt viņiem muguras, mēs nevaram eh, gļēvi atkāpties antidemokrātisko spēku priekšā. Eiropas Eiropai nebūs eh, nākotnes, eh, ja tā nepastājas uz savām vērtībām. Tādēļ mūsu uzdevums ir izstrādāt uh, iedarbīgas mehānismus, ar kuru palīdzību mēs varam šādas gadījumus nepieļaut. Ir jāuzrauga pamattiesības visur Eiropā un jābūt, jāspēr izlēmīgi soļi tādā gadījumā, ja uh, situācija to prasa. Mēs nedrīkstam uh, būt gļēvi, bet, uh, jo tad tas nozīmē Eiropas saimnības beigas. Paldies. Tagad viena minūte Bilbao Barandikas kundze. Paldies, priekšsēdus kundze. Eiropa ir cilvēktiesības, Eiropa ir demokrātija, un mēs nevaram apdraudējumu Eh, ar apdraudiem drošībai tagad attaisnoties, to viss vairs eh, neievērosim. Ja gribam cīnīties pret terorismu, tad ir institūcijām jādod uh, vajadzīgie rīki eh, pret to vēsties, bet arī jāievēro Kopenhāgenes kritērija. Es priecājos, ka liberāļi vienmēr šīs idejas aizstāv un ka ir arī dokuments par terorismu. Nav vienkārši. Dažreiz lietas jāsauc īstajos vārdos. Spānijā ir paredzēts ieviest uh, mūža ieslodzījumu. Uh, tās ir šīs reformas, un e, tiesvara vairs nav neatkarība. Eiropas institūcijām būtu jāatminās, ka Spānijā e, pamatlēmums 2008. gada pamatlēmums neak, e, īstenots par tiesvaras neatkarību. Eiropā ir vajadzīgi instrumenti, lai šie lēmumi var tikt labot, ja tie e, nav saskaņā ar pamatiesībām. Timermāna kungs, liels paldies, Bilbao kundze tiek pārtraukt Vaidenholzer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 pusotru minūti. Eiropas Savienība nav ekonomiskā savienība, tā ir eh, vēl vairāks e, eh, vērtību savienība, un to arī Kopenhāgenes kriterijos 1993. gadā skaidri ierakstīt. Taču kopš tā laika ar vien atsākas diskusijas, vai dalībvalstis pēc iestāšanās Eiropas Savienībā vēl to ievēro. Eh, ir kontroversiāls politisks debats par to, tas ir skaidrs, saprotams, bet vai ir sankcija mehānismi? E, nav to. Šāda situācija ir neapmierinoša īpaši, jo tā ļauj dažām dalībvalstīm, tajā skaitā Ungārijai, e, reiz e, uzņemtās apņemšanās vairs nepildīt. Ir vajadzīgs mehānisms, kas radītu skaidru um, risinājumu šādās situācijās. To uh, atlikt tas būtu uh, uh, nevīžīgi, neatbildīgi un apdraudētu es nākotni. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies, priekšsētājs kundze. Eiropas Savienība balsās uz pamatvērtībām, tās, tām visām piekrītam. Vienlīdzība, brīvība, demokrātija, cilvēku cieņas respekts, cilvēku tiesības un tiesiska valsts ciša šīs tiesības. Lai iestātos Eiropas Savienībai, tad valstī jāatbilst Kopenhāgenes kritērijiem, lai respektētu un izplatītu pamatiesības. Šie kritēriji nav spēkā tikai brīdī, kad valsts iestāsies, bet tiem jāpaliek spēkā arī ikdienā. Taču um, demokrātija un cilvēktiesības nav aizstāvētas visās valstīs vienādi. Dažkārt um, ir pārkāpumi ES, Romi, um, LGBTI personas, žurnālisti, migranti, uh, patāruma prasītāji, tos vairāk skar uh, demokrātija iztumšana vai arī uh, negatīva attieksme pret viņiem. Uh, Lai ievērotu Kopenhāganas kritērijas, ES aicina e, izveidot mehānismu, kā tos izskatīt. Ir, ne, ir nepieciešams regulārs pārbaudas mehānisms, kas atbilstu diskusijai par pamatiesībām, un tas būtu pastāvīgs. Ir nepieciešams arī uh, uh, efektīvas sankcijas. Uh, līguma septītais pāns. Uh, ļauj pārtraukt Uh, valstīm ļaut balsot padomē, ja tiek uh, pārkāptas būtiski tiesības. Uh, nākotnē tiks ieviests kritērijs, kas ļaus labāk respektēt Kopenhāgenes kritērijas. Uzadovska kungs vēlas jums uzdot zilās kartas jautājumu. Vai jūs akceptēsiet? Jā. Uzadovska kungs, lūdzu. 30 sekundes. Priekšsādātājs kundze cienīt godātās dāmas, godātie kungi. Es izbrīnīts uzklausu šīs šo uzrunu, un man liekas, ka Eiropa ir tāda joma pēc šīm runām, kur cilvēktiesības neievēro. Pēdējās trīs runās tas tā ir bijis it īpaši attiecībā uz kritiku pret Ungāriju. Es absolūti nepiekrītu šādai nostājai. Man liekas, ka mums ir nepieciešamas lielākas uzticības lielāku uzticību attiecībā uz dalībvalsts demokrātiju. Ko jūs prasat? Kādas pasākums jāveic? Tam bija jābūt jautājumam, nevis uh, skaidrojumam. Vai jūs gribat sniegt atbildi? Jā, uh, tā kā cilvēktiesība pārkāpuma ES ir, tad mēs cīnamies, lai šīs tiesības tiktu respektētas vispār, un tādēļ mēs vēlamies, lai visā visumā šīs tiesības tiktu uh, iz, uh, respektētas. Tagad Kirkus kungs, viena minūte. Paldies. Paldies, priekšsādātājs kundze. Nesen biju Kiprā un Turcijas kolēģiem mēģinājām skaidrot, ko nozīmē respektēt tiesisku valsti. Ir ļoti nozīmīgi tas cilvēktiesībām un visu tiesību ievērošanai Eiropas Savienībā. Un vēl kāds um, cits jautājums. Ir uh, mehānismi, kā diskutēt un kā rīkoties šādos gadījumos, kad notiek tiesību pārkāpumi? Vai ir uh, kāds risks attiecībā uz uh, brīvību Turcijā? Jautājums ir, uh, ko darīt? Un ir uh, nepieciešama jauna sistēma Mēs jau esam par to runājuši. Šī sistēma varētu darboties uh, iedarbīgi. Un tas ir ļoti nozīmīgi demokrātijai kopumā. Paldies! Paldies tagad brīvā mikrofona procedūra. 14 jautājumi, 5 minūtes uzdošu vārdu astoņiem runātājiem un uh, sāksim ar Sulinikumu. Hvala za besedo. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienībā iestājoties katrai valstī ir jāizveido stabilas institūcijas, kas var garantēt demokrātiju. E, valstī ir jārespektē cilvēktiesības, jāaizsargā minoritātes. Tas ir citāts no Kopenhāgenes kritērijiem un e, arī e, Slovākiem vajadzēja e, visus šos noteikumus izsākt izpildīt. Diemžēl jāsaka, ka pārēja mūsu valstī ir bijusi nesekmi, nu nepilnīga. Slovenijā mēs eh, svinam 24. neatkarības gadienu, bet eh, iznāk, eh, ka mūsu tiesību, tiesu sistēma nestrādā objektīvi arī izmeklēšanas un tiesu procesu kvalitāte reizēm ir apšaubāma. Tiesu sistēma Slovenijā ir galvenais šķērslis, lai nodrošinātu patiešām brīvu un demokrātisku sabiedrību. Tādēļ es aicinātu sekot situācijai Slovenijai. Nākamais runātājs, paldies. Stratēģiskais ietvers cilvēktiesībām Eiropā ir tiešām jauns solis. Eiropai daudz kas ir izdarīts šajā sakarā Eiropas aizstāv kultūras eh, tiesības, eh, cīnās pret visdažādākajām dažādākajām diskriminācijas pausmēm. Un eh, komisāra Timerman paveiktais darbs ir ārkārtīgi uzteicams. Mm, fundamentālo tiesību hartas normas ir kļuvušas saistošas un Mēs pieņemam virkni noderīgu rezolūciju dažādās jomās, ieskaitot rezolūcijas pret eh, cenzūru. Mums ir jāievēro Kopenhāgenes kritēriju un jārespektē cilvēktiesības. Šai telpai ir jāplešas arī ārpus Eiropas eh, robežām. Runāšu grieķu valodā. Kā jums šķiet, vai Eiropas komisijas uh, divējādā daba un uh, runas, kas nav konsekventas, mums nav redzamas? Daudz lēmumu, kas ir pieņemti komisijā, pārkāp cilvēku tiesības Grieķijā, un tāpēc aicinātu, uh, lai tiktu spērti attiecīgi soļi, pret Grieķijas valdību, kas pieņem šādus te uh, lēmums, bet komisija apgalvo, ka uh, tā nav viņu joma, tā nav viņu prerogatīva, bet tā nevarētu būt, jo cilvēku tiesības ir jaustas ēst tiesību aktos un sast tajā jūnijā uh, e, 2010. gadā tas viss tika publicēts melns uz balta un nevar ļaut trojkai turpināt pārkāpt uh, cilvēktiesības. Nākamais runātājs otrais un septītais pāns par Eiropas Savienības darbību ir spēkā. Jebkura neiecietība un cilvēktiesība pārkāpšana ir jāsoda pat gadījumos, kad to realizē valstis un valdības Mums ir jāizmanto Eiropas komisijas piedāvātais mehānisms. Eiropas Savienība ir lieliska cilvēku tiesību respektējoša telpa, un uh, mums būtu jāsāk runāt ne tikai par slikto, bet arī par labajiem piemēriem. Eiropas Savienībā ir lieliski piemēri par to, kā tiek respektētas cilvēku tiesības. Uh, un eh, daudz no lietām, par ko mēs runājam Eiropas parlamentā. Es vēlētos piedāvāt kādu institīvu. Mums ir labi piemēri, mums ir tie jāparāda cilvēkiem. Paldies, eh, Feliskungs. Mēs neuzskatām, ka Eiropas Savienībai būtu tiesības eh, vērtēt demokrātiju kādās citā suverēnā valstī, Venecijālā, Kubā vai kādā citā. Eh, mēs tur it kā darbojamies eh, caur NVU, caur nevalstiskajām organizācijām, bet tūkstošiem cilvēku pašā Eiropas Savienībā dzīvo nabadzībā. Tā kā ir jāatcerās šie fakti. Uh, pirms mēs kritizējam citus. Ja mēs runājam par tirgus eh, sistēmu un tam līdzīgiem jautājumiem, tad jāskatās pašiem uz savām problēmām, mēs esam liekulīgi eh, kaut kādu ģeopolitisku mērķu sasniegšanas eh, vārdā. Thank you. Uh, England has no need of an EU framework. Anglijai nav nekāda vajadzība pēc šī Eiropas satvara demokrātijai, tiesiskumam un pamatiesībām. Mums jau gadu uh, desmitiem un simtiem ir uh, šāda te uh, sistēma. Un tagad Eiropas lordi nāk mūsu uh, zemē un uh, nevis mūsu pašu demokrātiski vēlētais parlaments. Un Angļu likumam pāri tagad stāv ES likums un Eiropas tiesa. Uh, un Eiropas cilvēktiesību eh, tiesa tagad ir pārāks par mūsu Anglijas eh, tiesām un Eiropas apcietināšanas rīkojums eh, tagad stāv pāri mūsu likumiem. Mēs esam dzīvojuši saskaņā ar parašu tiesībām gadu simtiem, bet eh, neko Eiropas Savienība Angļiem nevar iemācīt nedz eh, par tiesiskumu, nedz pamatiesībām, nedz demokrātiju. Vigau kundze. Mm-hmm. Paldies, Galas kundzei. Prieksēdētājas kundze. Protams, ka nolēmums un lēmums pieņem tiesa. Un eh, tiesiskums var darboties eh, tikai tad, ja tas tiešām mēģina risināt eh, esošās problēmas un nevis samāksloti kaut ko uh, izdabūti no politiskās situācijas. Diemžēl realitāte bieži vien atšķirās no tā, ko mēs vēlamies. Bieži vien tas paliek eh, tikai tukšu vārdu līmenī. Tā nav Ungārija, kas eh, ir likusi spēles Eiropas nākotni. Ungārijas iedzīvotāji vēlas pakļauties savai valdībai, un Ungāri to ļoti labi saprot. Domāju, ka mums vajadzētu vairāk pievērst uzmanību Eiropas problēmām un nevis runāt tukšas vārdas. Komisāri! Vajadzētu arī pret Ungāriju piemērot tos pašus standartus, kādi ir tiek piemērot citām valstīm, un nacionālajām minoritātēm ir jātiek aizsargātām. Flašikovas Belovas kundze, lūdzu, vienu minūti. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, jau atkārtoti esmu biju sēnu referente ziņojumiem par pamatiesībām un cilvēkbrīvībām. Un kā referente es ļoti labi saprotu un esmu izpētījusi, kāds ir cilvēktiesību ievērošanas līmenis Eiropas Savienībā. Vēlētos uzreiz pateikt, ka ir tādas dalību valsts, kurās šo tiesību ievērošana gandrīz izpaliek. Ja mēs vēlamies Eiropā ieviest un īstenot cilvēktiesības un sūdīt tos, kuri tās neie, jāievērot, tad mums ir jāizveido tāda sistēma, kas dalību valstīm piespiestu ievērot cilvēktiesības. Slovākija šādās debatēs parādās vairāk kārt. Es esmu lepna par Slovākiju, jo izrādās, ka tikai 20% no Slovākijas iedzīvotājiem piedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Lieliski! Es domāju, ka mums ir jādara viss, lai mēs veicinātu Slovā, Slovāku aktīvāku iesaist politiskajos procesos. Timerman kungs lūdzu. Merci beaucoup, Madame la Présidente. I will try and react to Es eh, mēģināšu varbūt eh, izteikt komentārus par šeit izskanējušajām problēmām. Vispirms par piemēroto principu. Eiropas vēstures laikā, un ne tikai Eiropas vēstures laikā, mēs eh, esam redzējuši, ka demokrātija nenozīmē tiesiskumu un cilvēktiesības. Un mēs nevaram, ievērojot savas cilvēktiesības un īstenojot savas iespējas, pārkāpt pāri citiem. Tāpēc eh, vēlētos uzreiz pateikt, ka neliberāla demokrātija, nezinu, kas tā par vārtkopu. Jūs nevariet izmantot demokrātiskā vairākuma argumentus, pat ja tās ir trīs ceturdaļas no visiem iedzīvotājiem, jūs nevarat tad to atlikušo ceturdaļu vai pat eh, vienu piekdaļu, ja vēlaties, kas ir politiskais vairākums, lai mazinātu dalību valstī cilvēktiesības. Nē, pat ja visi to grib, tad nevar šāda situācija būt Eiropas Savienības dalību valstī. Tas attiecās uz pilnīgi pilnīgi visām nācijām. Tas ir Eiropas Savienības pamat stūrakmens. Neviens jau nav spiedis dalību valsti parakstīt Lisabonas līgumu. Neviena dalību valsts nav tikusi spiesta parakstīt un ratificēt pamatiesību hartu. Bet visas dalību valsts to ir izdarījusi, un ja tās to ir izdarījusi, tad eh, šie likumdošanas akti ir transponēti konkrētās dalību valsts likumos. Atcerēsimies to! Paraugoties uz situāciju dalību valstīs, mums noteikti ir jāskatās uz visiem šiem trīs vaļiem - demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesības. Tie ir nesaraujami saistīti. Otrkārt, un šādā sakarībā vēlētos eh, piebilst, ka Intfeltas eh, kundas teiktais nav adekvāts vispirms tiesiskums, cilvēktiesības un tā tālāk ir tikpat svarīgi kā ekonomiskā sadarbība Eiropā. Varbūt eh, izmantosim rakursu, no kāda mēs raugamies uz ekonomiku un piemērosim to cilvēktiesībām. Tātad, piemēram, budžeta deficīts un, un uh, valsts parādi, jūs nevarat izmantot tādu pašu vienādojumu un skatījumu uz cilvēktiesībām. Tas vienkārši nav iespējams. Tā tas nedarbojās. Mēs nevaram izmantot tos pašus argumentus cilvēktiesībām, bet šķiet, ka daži deputāti to tomēr dara. Otrs, kāpēc, manuprāt, argumentācija nav adekvāta. Komisija patreizējā sastāvā ir strādājusi tikai trīs mēnešus, un padomas piedāvātais mehānisms stājās spēkā un tika publiskots tikai decembrī. Mums vēl nav bijusi iespēja šo sistēmu vispār palaist, dar nu, palaist darbībā, jā, bet kā tā darbosies, neviens nezina. Nav jau tā, ka tagad man ir jauna spēļlietiņa, jaunais eh, stabilitātes un drošības pakts. Nē, tā tas nav. Mums ir jāļauj strādāt mums pašiem. Uh, Vēlētos atbildēt eh, diviem grieķu eiroparlamentāriešiem. Kā jau teicu, ja mēs vēlamies šo Eh, mehānismu piemērot, tad eh, daudzām dalību valstīm tas ir viņu pašas atbildības mehānisms, bet tam ir jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Un es vairāk kā apsveicu ideju par cilvēktiesību ievērošanu. Un tomēr mums vajadzētu mazliet eh, izvairīties eh, no tādiem terminiem, kā mēs visi zinām, ka ebreji nemaksā nodokļus vai homofobiskajiem izteicieniem, kurus mēs šeit dzirdējām. Kolēģi, atceraties, tas ir pretlikumīgi balss no zāles, ko neviens šeit tulkojumā kabīne nedzird. Timermans turpina. Tas eh, nekādā ziņā neveicinās mūsu kolēģumu, un tomēr, ja kāds to dara, dalību valstī, tad mums ir jāiestājās pret šādiem pretdemokrātiskiem izteikumiem. Atkal balsts no zānas, zāles, kur neviens nedzird. Absolutely. As far as it concerns you, I'm happy to hear that, but I... Ļoti priecājos to dzirdēdam, saka Timerman kungs, bet eh, tomēr uh, Grieķijas neatkarība šobrīd netiek diskutēta. Bet vispārējos terminos runājot, ja mēs vēlamies uzlabot tiesiskumu dalību valstīs, tad mums ir jāiestājās par to atbildību, kur esam uzņēmušies. Un ja kāds vēlas īstenot neatkarīgākus mehānismus, tad kolēģi komisiju. Mēs tikko sākām strādāt un mēs strādāsim un veicināsim dalību valstu neatkarīgu lēmumu pieņemšanu. Piemēram, tiesību sargājošo iestāžu neatkarība, NVO situācija, preses brīvība. Tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar tiesiskumu un komisija iejauksies, ja šie tiesiskuma principi kādā dalību valstī netiks piemēroti. Bet pirms mēs runājam par jauniem mehānismiem, izmantosim tos, kas ir mūsu rīcībā. Paldies, un tagad es padoms vārdā došu vārdu, uh, vārdu Kalniņas Lukaševičs kundzei. Priekšsēdētāja kundze, godājumie deputāti. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju visu plašo viedokļu spektru, kas izskanēja šajā debatē. Kā jau es teicu, pašā sākumā Eiropas Savienība pamatojas e, ne tikai uz pamatiesību cienīšanu, Eiropas Savienība balstās uz likumu varu. Visas dalī, visām dalībvalstīm ir, ir jānodrošina to, ka uh, iekšējā kārtība šajās valstīs respektē šos pamatprincipus. Politiskais dialogs, eh, kas tika izveidots 2014. Eh, gada eh, decembrī ar padomu secinājumu starpniecību, secinājumi ir par likuma varas cienīšanu. Šis dokuments apstiprina dalību valstu apņemšanos stiprināt un aizsargāt šo pamatelementu mūsu demokrātiskajā sistēmās. Tāpēc es esmu pārliecināta, ka jaunais dialogs mums palīdzēs nodrošināt to, ka likumu vara uh, turpinās būt mūsu kopīgais mērķis šajā Eiropas Savienībā pirmais priekšsēdētāja vietnieks jau pieminēja eh, Eiropas Savienības pievienošanos cilvēktiesību konvenciju. 18. decembrī 2016. gadā Eiropas kopienu tiesas eh, atzinums ir līdz Eiropas Savienību uzmanības centrā. Mēs eh, gaidām komisijas priešlikumu par eh, turpmāko rīcību. Padome ir stabila savā apņēmībā un savā pozīcijā, uzskatot, ka pievienošanās ir, ir obligāts pienākums un nevis kaut kāds izvēles variants. Un jāatzīmē, ka e, mēs esam dzirdējuši arī šo tiesu lēmumu, ka vajadzētu uzraudzīt cilvēktiesības arī, še, arī šeit Strasbūrā. Un um, šeit e, šī pilsēta mūs uzņem. Es pilnībā piekrītu priekšsēdētāju vietniekam. Mums ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē tas potenciāls, ko sniedz jau esošie mehānismi instrumenti ir mūsu rokās, mums ir nepieciešams eh, mācīties, kā tos izmantot. Padomu uzskata, ka eh, politiskajam dialogam ir potenciāls, eh, ja to izmanto saskaņā ar principiem, kas ir atzīmēti pagājušā decembra padomu secinājumos. Šeit ir atrodama pievienotā vērtība pretstatā vēl kārtējam, vēl vienam monitoringa vai uzraudzības mehānismam. Es esmu pārliecināta, ka Timermana kunga atzīmētais minētais dokuments būs pilns ar jaunām idejām, rekomendācijām. Mēs gaidām šo dokumentu, arī gaidām tālāku sadarbību gan ar komisiju, gan Eiropas parlamentu. Paldies par šo diskusiju un liels paldies par jūsu uzmanību. Merci, madame. Paldies! Līdz ar to mēs esam.